Good morning. We have a long. Dāmas un kungi, mūsu priekšā ir gāra un ilga uh, balsošanas sesija. Centīsimies to veikt uh, tik lēni un prātīgi, cik vien iespējams, lai visi varētu nobalsot, kā pienākas. Pirmais darba kārtības uh, punkts - darba kārtības apstiprināšana, vai būtu kādi iebildumi, tādu nav, viss kārtībā. Uh, paziņojumi no priekšsēdētāja. Jūsu rīcībā ir visas valodas, izņemot maltiešu un horvātu. Pārējās valodās arī latviešu varat izteikties un saņemt tulkojumu. Trešais punkts - informācija pār joprojām notiekošām starp institūciju sārunām. Kāsla kungs, vai ko pastāstīsit par šo darbu un privātās dzīves saskaņošanas priekšlikumu un to, kas tur notiek, kā risinās trilogi? ir ceturtais noticis tri e, trialogs. Joprojām mums ir zināms domstarpības e, jautājumā par bērnu kopšanas atvaļinājumiem. Daļēji vienošanās ir panākta. E, tāpat arī izskatās, ka būs vienošanās par šo carers leave, aprūpētāju atvaļinājumu. To ceram panākt nākamajā trilogā. Un vēl ir tieši par vecāku, vecākiem pieejamo bērnu kopšanas atvaļinājumu mm, Uh, vēl ir domstarpības. Uh, tas pagaidām arī viss. Uh, jebkurā gadījumā sarunas ir ļoti tādas tehniskas. Mums ir bijusi līdz šim lieliska sadarbība ar komisiju un padomi, tā kā izskatās cerīgi, skatīsimies, kā tas viss attīstīsies tālāk. Liels paldies! Tādā gadījumā aicinu visus ķerties pie balsošanas. Ceru, ka esat sagatavojuši savas eh, balsošanas kartes. Sāksim ar EGF, eh, globalizācijas pielāgošanās eh, fondu, referente Marija Arēna. Tā, man pašai tas viss ir jāiedarbina. Sāksim ar kompromisu numur 13. Lūdzu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Turpinām. Grozījums 28. Divdesmit piektais grozījums, kas par, kas pret? Pārbaudīsim 25. grozījums. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Un noraidīts. Turpinām Inta 20. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur 14. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur 15. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur 16. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Grozījums numur 29. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Turpinām. 17. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur 18, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kont 15, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 175. grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Jā, jāpārbauda 175. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. 33. Nē, 176. par pret atturas noraidīts. Kont 16 par pret atturas noraidīts grozījums 177 kopā ar Regiju 21, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Kompromiss 19, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss 20, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss 21, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 190. kas par, kas pret, atturas noraidīts. Kompromiss 22 par, pret, atturas pieņemts. 41. kopā ar 196. kas par, kas pret, pārbaudīsim. Tātad 41 un 196. Lūdzu balsojam. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 23. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kont 18. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Kompromiss 24. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Grozījums 44. Par? Pret? Pārbaudām. Pārbaudām 44. lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Un pieņemts 21, ar 21 balsas pārsvaru. Um, tālāk 45. Jā, 45. par pret pārbaudām 45. lūdzu balsojam. Beidzam balsot noraidīts ar 22 balsīm. 46. grozījums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts ar uh, 23 balsīm. Tālāk. 198. grozījums. Lūdzu, balsojam par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 25. Par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 26. Par, pret, atturas pieņemts. 27. par,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 Pārbaudām 219. lūdzu balsojam. Beidzam balsot. 219. pieņemts. 23 balsīm par. Kont 20. Ā, tas atkrīt, tas atkrīt, skaidrs. Tādā gadījumā turpinām 221. par pret atturs pārbaudām 221. Lūdzu balsojam un beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām 51. par pret pārbaudām 51. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. 223. Kas par? Pret. Pārbaudām. 223. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, nē, nē, nē, nē, pieņemts ar 22 balsīm par. 222. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 224. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām 224. lūdzu balsojam un beidzam balsot un pieņemts ar 26 balsīm par. 225. kas par, kas pret. 225. pārbaudām. Beidzam balsot. Un pieņemts 23 balsīm par. Turpinām kompromiss 31. kas par, kas pret kas pret atturas pieņemts. Kompromiss 32, kas par, kas pret atturas pieņemts. Inta 25, kas par, kas pret atturas pieņemts. Kompromiss 33, kas par, kas pret atturas pieņemts. Grozījums 236. 236. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 238. kas par, kas pret, atturas noraidīts. Konta 23, jā, jā, konta 23 par, pret, atturas noraidīts. Konta 24. Jāpārbauda. Konta 23. Labi, balsojam. Beidzam. Iespējams, ka nedaudz pasteidzos. Nu, jebkurā gadījumā ar vienas balss pārsvaru tas ir apstiprināts. Konta 24. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 239, tas atkrīt. 230, 240 par, pret, atturas, noraidīts. Regija 33, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 241 kopā ar 242, kas par, pret pret atturas noraidīts. 243 par pret atturas noraidīts. Regi 34 par pret atturas pieņemts. 244 kopā ar Regi 34. Ah, Tātad 244 pats par sevi. Kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. Regija 35. Kas par? Ak, tad tas atkrīt, nu skaidrs. Ā, 244 noraidījām, tad, tad uh, Regija 35 mums tomēr ir jānobalso pār, pret, atturas noraidīts. Jāpārbauda Regija 35, labi. Ak, cik sarežģīti. Balsojam, beidzam balsot, Regija 35 apstiprināts ar 27 balsīm pār. Turpinām 2, 4, 5 pār pret, atturas, noraidīts. Divi, četri, septiņi par, pret, atturas, noraidīts. Konta divi, pieci par, pret, atturas, noraidīts. 5, 7, 57. Par to mums ir jābalso, ja? 57. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 248. par, pret, atturas noraidīts. Kont 26. Jā, kont 26. Kas par? Pret, atturas noraidīts. Tagad sanāk 60. Tā, 60. atkrīt, tātad 249. kas par, kas pret, atturs noraidīts. Regī 36. kas par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudīsim Regī 36. Lūdzu balsojam un beidzam balsot. ar 30 balsīm par pieņemts. Turpinām. Nu tad balsojam par 250. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Nu, lai eh, pārliecinātos, balsosim par Regi 37. Beidzam balsot. Ar 24 balsīm pār pieņemts. Grozījums 63. Balsojam. Eh, tā, tā, tas atkrīt. Budžet 9 pār pret Noraidīts. Jāpārbauda budžet 9. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Un pieņemts ar 27 balsīm par. Tālāk 251 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 251. Lūdzu balsojumu. Beidzam balsot. 251. Noraidīts. Regija 38. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kont 27. tie, kas par, tie, kas pret. Jāpārbauda kontu 27. Labi, pārbaudām, beidzam balsot. Noraidīts ar 22 balsu, balsīm pret. 253. un 254. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 27 balsīm par. balsosim par 252. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 255. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Konta 29 kopā ar 67. Tie ir identiski. Par? Pret? Atturas pieņemts. Inta 26 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Inta 26. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 23 balsīm par. 256 par pret atturas noraidīts. Budžet 10 par to. Nav jābalso, ir jābalso. Balsojam par, pret, atturas pieņemts. 257 par, pret, pārbaudām 257. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 257. 26 balsis par, pieņemts. Turpinām. 258. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 250. 260 kopā ar 261. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kont 30 atkrīt, tālāk Inta 28, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Inta 28, tas mums ir jāpārbauda. Lūdzu, balsojam! Beidzam. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. Regi 40. Lūdzu par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 34. Kompromiss 34 par. Pret atturas pieņemts. 262 kopā ar 71. Nā, atkrīt. Tādā gadījumā grozījums 72 kopā ar kont 31. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Labi. Noraidīts. Turpinām. 263. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Inta 29. pār. Pret. Atturas noraidīts. 264. pār. Pret. Atturas noraidīts. Inta 30 par, eh, par pret atturas pieņemts. Kompromiss 35 par pret atturas pieņemts. 266 par pret atturas noraidīts. 266 balsojumu beidzam balsot pieņemts 23 balsīm par. Regī 43 par, pret, atturas noraidīts. Budžets 12 par, pret, atturas pieņemts. Budžet 13 par, pret, atturas pieņemts. Budžet 14 par, pret pret atturas pieņemts. Budžet 15 par pret atturas pieņemts. Kont 32 par pret atturas noraidīts. Kont 33. Kont 32. Kont 32 jāpārbauda. Labi, balsojam. Beidzam. Pieņemts. Ar 22 balsīm par. Kont 33 par pret atturas noraidīts. Kont 33. Vai mums ir jāpārbauda? Lūdzu, balsojam, beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm pār. 2, 6, 8 pār, pret, atturas noraidīts. 269 par pret atturs noraidīts 271 par pret atturs noraidīts. Jāpārbauda 271. Labi. Beidzam balsot. 271. Pieņemts.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 pret atturs pieņemts. 274 par pret atturs noraidīts. Inta 31 par pret atturs pieņemts. Kont 35 par pret atturs jāpārbauda. Kont 35. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts ar 28 balsīm par. Tālāk, Regija 45. Pats par sevi. Jā, tātad par, pret, atturas. Jāpārbauda, jāpārbauda Regija 45. Lūdzu, balsojam. Reiki 45 pieņemts ar 27 balsīm par. Kont 36 par pret atturas noraidīts. Regi 46 par pret atturas pieņemts. 275 par pret atturas noraidīts. Intā 32 par pret atturas pieņemts. Un 276 par pret atturas pieņemts. Tālāk Rēgī 47 par pret atturas noraidīts jāpārbauda Regī 47. Lūdzu, balsojam, beidzam balsot. Pieņemts ar 27 balsīm par. The...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 2013, 213. par pret atturas pieņemts, 2014 par pret atturas norādīts, 215 par pret atturas norādīts, 216 par pret atturas norādīts, 49. kompromiss par pret atturas pieņemts. 227. par pret atturas noraidīts. 230. un 31. identiski, kas par pret atturas pieņemti. 26. kompromiss par. Par to nav jābalso. 235. grozījums. Par to arī nav jābalso. 235. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Par 29. kompromisu tagad par. Pret atturas pieņemts. Trīsdesmit otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret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 Pāršķiram lapusi. 273, 274, 275 identiski par pret atturas pieņemti. 276 par pret atturas pieņemts. 277, 278 par pret atturas pieņemti. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts. 282. par pret atturas pieņemts. Pielikumi. 283. grozījums par pret atturas pieņemts. 284. par pret atturas pieņemts. 285. par pret atturas pieņemts. 286. par pret atturas pieņemts. 287. par pret atturas pieņemts. 288. par pret atturas pieņemts. 289. par pret atturas pieņemts. 290. par pret atturas pieņemts. 290. Vēlties pārbaudīt? Sākam balsot elektroniski par 290. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Divsimt deviņdesmit pirmais par, pret, atturas, noraidīts. 292 par pret atturas noraidīts. 293. par pret atturas noraidīts. 294. par pret atturas noraidīts. 295. par pret atturas noraidīts. 296. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 298. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 23 balsoja pret. 297. par pret atturas noraidīts. 298. par pret atturas noraidīts. 299 par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt? 299. Sākam balsot elektroniski par 299. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 32 balsoja par. 300 par pret atturas pieņemts. 301 par pret atturas noraidīts. 302 Jūs vēlaties pārbaudīt 301? Trīsim pirmo noraidījām. Trīsim otrais par. Pret. Atturas pieņemts. 303. par pret atturas pieņemts. 304. par pret atturas pieņemts. 305. par pret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 Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 310. Beidzam. Grozījums pieņemts. 24 kolēģi nobalsoja par 311. par pret atturas. Pārbaudīsim arī šo. Sākam balsot elektroniski par 311. Beidzam. Noraidīts. Tikai ar viens balss pārsvaru. 312. par pret. Atturas pieņemts. Trīsim piecpadsmit par pret atturas pieņemts. Trīsim sešpadsmitais par pret atturas pieņemts. 318. par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Pirmais apsvērums par pret atturas pieņemts. Otrais apsvērums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīt, labi, sākam balsot elektroniski par 64. Beidzam balsot. Grūzījums noraidīts. 65. par pret atturas noraidīts. 4. kompromis par pret atturas pieņemts. 12. apsvērums, 67. grozījums par pret atturas noraidīts. 68. par pret atturas pieņemts.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 Man izskatās, ka ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 72. Beidzam. Pieņemts. Septiņdesmit trešais grozījums par pret atturas noraidīts. 74. par pret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 79, 80, 81 par pret atturas pieņemti. 82 atkrīt, tāpat kā 83. Astoņdesmit ceturtais pirmā daļa ISF plus part under shared management. Par šo daļu ir jābalso kā papildinājumu piektam kompromisam par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Deviņpadsmit apsvērumu pirmā daļa. Beidzām balsot noraidīta ar 24 balsu pārsvaru. 86. kas par? pret atturas noraidīts. 87, 88 par abiem kopā, kas par pret atturas noraidīti. 89 par pret atturas pieņemts. Vai vajadzētu pārbaudīt elektroniski? Jūs tādu vēlmi izteicāt. Sākam balsot elektroniski par 89. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 40 kolēģi balsoja par un viens um, bija pret, bet neviens uh, jūs uh, necēlāt roku. 90. par pret atturas pieņemts. 91. par pret pret, atturas. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 91. Beidzam. Grozījums pieņemts. 23 nobalsoja par. Pirmā daļa kā papildinājums sastajam kompromisam. Kas par? Pret. Atturas noraidīta. 95. grozījums par pret atturas noraidīts. 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 99. par, pret, atturas, noraidīts. 100. par, pret, atturas, pieņemts. 101. par, pret, pret, atturas, noraidīts. Sešdesmitais apsvērums, 102. grozījums, otrā daļa, ESF plus, part under shared management, papildinājums septītajam kompromisam. Kas par? Pret? atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas pieņemts. 105. grozījums, pirmā daļa, ESF plus, part under shared management, papildinājums astotajam kompromisam. Kas par? pret. Atkārtojam, kas par pret atturas noraidīta. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. 107. par pret atturas noraidīts. 108. par pret atturas noraidīts. 109. par pret atturas noraidīts. 110. par labi pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 109. Beidzam balsot. Noraidīts tik un tā. 110. kas par pret atturas noraidīts. 111. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim, un tas būs personāla balsojums par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā. Jā, visai maz pārsvars, bet eh, tomēr pieņemts 22 par 18 eh, pret 1 atturējās. Paldies par eh, ieguldīto smago darbu. Jaunais balsojums saraksts - Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas izveide. Uzreiz ķeramies klāt. Pirmais pāns, otrais punkts, 91. grozījums, kas par pret atturas noraidīts 16. par pret atturas pieņemts. 92. par pret pret, atturas, noraidīts. 93. par, pret, atturas, noraidīts. 94. par, pret, atturas, noraidīts. 95. par, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 106. grozījums par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 23. grozījums ar referenta mutisku grozījumu. Liels asimetrisks šoks vai ievērojama lejupslīde kā definēts aktivizācijas kritērijos. Vārdi or significant downturn tiek svītroti. Kas par? Pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Es domāju, ka nav nekādu šaubu, bet varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 113. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 28 kolēģi nobalsoja pret. 25. Kas par? Pret atturas noraidīts. 26. ar referenta mutisko grozījumu, kas par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. 114. par pret atturas pieņemts. 28. ar referenta mutisku grozījumu, kas par pret pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, sākam balsot elektroniski par 28. Beidzam balsot. Patiesībā pieņemts. Jā, 23 kolēģi nobalsoja par. 29. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts.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 15. kompromiss par pret atturs pieņemts, 37. grozījums par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudām, sākam balsot elektroniski par 37. Beidzam balsot. Patiesībā pieņemts. 38. par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 17. kompromis par pret atturas pieņemts. 16. kompromis par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 121. grozījums ar 43. abi kopā par pret atturas pieņemti. Apsvērumi pirmais kompromis par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 23 kolēģi bija pret. 46. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski arī par 46. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par ceturto, vienkārši lai pārliecinātos. Sākam balsot, beidzam balsot. Kompromis pieņemts. 58. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas noraidīts. 62. par pret Es īsti nesaprotu, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski par 62. Beidzam balsot. noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 8. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 67. par pret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 Pārbaudām. Sākam balsot par 71. elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Paldies! Desmitais grozījums par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par desmito. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 72. kas par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 79. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas noraidīts.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 85. grozījums otrā daļa kā papildinājums 8. kompromisam. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par otro daļu 85. grozījumam. Beidzam balsot. Noraidīti. 22 kolēģi nobalsoja pret. 12. grozījums, kas par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 12. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts 26 balsis par, 3 pret, 11 kolēģi atturējās. Liels paldies un paldies referentam! Mhm. Nu, okay, then we shall vote. Labi, kolēģi, turpināsim atzinuma projekts par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni. E NF e, ir aicinājums e, rīkot personāla balsojumu ir atsaukts, un mēs varam sākt ar ceturto grozījumu. Kas par, kas pret, Tātad pārbaudām ceturtais grozījums, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 21 balsi pret. Piektais grozījums par pārbaudām arī šo. Uzticēsimies e, tehnikai, balsojam, beidzam balsot. Piektais grozījums noraidīts Tā tad pirmais pants, pirmais punkts, ceturtais apakšpunkts, 26. grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 26. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Lūdzu, balsojam. Sastais grozījums. Beidzam balsot par sesto. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Septītais grozījums. Kas par? Jā. Tulki, diemžēl, nedzird šo repliku no zāles. Tātad vēlaties, lai atkārtojam. Jā, saka Zelenāto kungs. To, to... Vai jūs vēlaties? Labi, atkārtosim balsojums par sesto grozījumu. Lūdzu, balsojam sestais grozījums. Beidzam balsot. Tieši tā, noraidīts. Septītais grozījums. Lūdzu, balsojam par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Septītais grozījums pieņemts ar 24 balsīm par. 27. grozījums. Kas par? Kas pret? atturas noraidi, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 29. par, Ā, tas ir atsaukts visas ENF eh, e eh, deputātu vēlmes tagad ir, ir atsauktas. 29. līdz ar to, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 30. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 31. par, pret, atturas noraidīts. 32. atkrīt. Kā nākamais kompromiss numur 5 par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret atturs pieņemts Pārbaudīsim. Tātad septītais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Septītais kompromiss pieņemts ar 25 balsīm par. 35. atkrīt. Turpinām. 36. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 37. par pret. Trīsdesmit septītais. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot par 37. noraidīts ar 23 balsīm pret. 38. par pret. Pārbaudīsim 38. tā, lai būtu pavisam droši. Beidzam balsot. Ar vienas balsas pārsvaru pieņemts. Turpinām. Grozījums numur 10 par pret pieņemts. Pārbaudām 38. Labi, pārbaudām. Desmitais. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts ar 22 balsīm pret. 11. grozījums. Arī balsosim elektroniski par 11. grozījumu. Beidzam balsot Noraidīts ar dažu balsu pārsvaru. 12. Lūdzu balsojumu par 12. Beidzam balsot. 19 balsis par. Pieņemts. 13. Lūdzu balsojam par 13. Beidzam balsot par 13. pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Četrdesmit trešais, kas par, kas pret, atturs noraidīts. Kompromiss numur astoņi, par, pret, atturs pārbaudīsim. Lūdzu. Astotais kompromiss. Beidzam balsot ar 25 balsīm par. Pieņemts. 14. grozījums par. Pret. Jāpārbauda. Tomēr jāpārbauda. Tātad 14. lūdzu par 14. Beidzam balsot. Pieņemts 34 balsis par. 47. Kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. Pirmais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturs. Es teiktu, ka pieņemts. Pārbaudīsim. Pirmais kompromiss. Lūdzu, balsojam un beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm par. Turpinām. Apsvērumi. Sastais apsvērums. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Labi. Otrais grozījums. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts ar 21 balsi pret. 17. grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Trešais grozījums, kas par, kas pret, pārbaudīsim. Trešais grozījums, lūdzu, balsojam, trešais. Beidzam. Pieņemts ar 28 balsīm par. Turpinām. Otrais Kompromiss. Jā, balsojam par. Pret. Pārbaudīsim. Kompromiss numur divi. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26 balsīm par. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, aturs pieņemts. Kompromiss 4. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Nu, tad līdz ar to balsojam par grozīto atzinumu kopumā. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam par atzinumu kopumā. Un beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm par, 17 balsīm pret, nevienam neatturoties. Apsveicu Roberu kundzi. Esat lieliski pastrādājusi. Līdz ar to nākamreiz tiekamies 3. decembrī. Mums, diemžēl, nesanāca laika aprunāties, tik vienkārši tikām galā ar balsošanu, bet tas arī ir labi. 3. decembris vēla pēcpusdiena kaut kur ap četriem līdz kādiem pusseptiņiem. Tiekamies decembrī!